Labdien visiem! Sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā. Es vēlētos, lai jūs uzliekat austiņas, un tas ir jādara divu iemeslu dēļ. Jo, they had fonts. Jums ir austiņas? Labi. Pirmais iemesls. Es esmu viens no 550 miljoniem cilvēku, kas eh, runā spāniski, un es vēlētos, lai jūs eh, izmantotu arī tūkošanas iespējas. Un otrs iemesls ir tas, ka mums ir otrā labākā tūku komanda pasaulē, un noteikti, ka vajadzētu izmantot eh, šīs iespējas. Mi kolēģa Mesner, ja, adi... Manā kolēģe Meisners kundze jau atvainojās komitejas priekšsādātāja vārdā. Diemžēl Annas Kadeks nevarēja ierasties. Un es varu teikt, ka man nav žēl, ka viņš nevarēja ierasties, jo tas man ir devis iespēju vadīt šo lielisko runātāju paneli. Bet, nu, protams, mums ir eh, žēl, ka Alāns nav mūsu vidū. Jebkurā gadījumā es eh, vadīšu šo paneli un kā priekšēdētājs sirsnīgi sveicu visus eh, mūsu runātājus, kom, mm, institūciju pārstāvis un, protams, arī sveicu savus kolēģus no parlamentā. Bija paredzēts, ka es arī uzstāšos, bet uh, Protams, ka es nedošu pats savu vārdu, un tāpēc uzstāšos jau tagad, pašā sākumā. Mēs mazliet mainīsim uh, runātāju sarakstu. Kā jau tika norādīts, trīs ceturdaļas no mūsu planētas klāj ūdens, un okeāni, protams, aizņem vislielāko daļu. Okeāni un jūras ir tie, kas aizņem 70% no zemeslodes uh, virsmas. Uh, Protams, ka okeāni ir ļoti būtiski dzīvībai, ne tikai dažāda veida dzīvajām būtnēm, bet arī mums, cilvēkiem. Tāpat arī ir jāatgādina, ka Eiropas Savienībai ir 25 dalībvalstis, kurām ir jūras robeža. Es esmu no Kanārijas salām, un es uzskatu, ka mums, kā Eiropas Savienībai, ir pienākums un arī atbildība spēlēt nozīmīgu lomu okeānu pārvaldībā. Mums ir jāuzņemas arī īpaša atbildība pār zivsaimniecības sektoru. Un, ja ir runa par okeānu pārvaldību, tad ko īsi nozīmē šis vārds pārvaldība? Es gribētu pavisam īsi uzskaitīt desmit punktus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi okeānu pārvaldībā. Pirmām kārtām ir jānorāda, ka šāda laba pārvaldība pirmām kārtām sevi ietver visu iesaistīto pušu labu sadarbību savā starpā. Zivsaimniecība nepazīst robežas, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga šāda kopīga zivsaimniecības politika. Un tas savukārt mums ļauj nodrošināt eh, to, ka uh, dažāda veida darbības tiek veiktas saskaņoti. Šeit ir jāiesaistā valdības dažādos līmeņos. Šeit ir runa gan par starptautiskām institūcijām, gan arī par pavisam sīkām pašvaldībām. Laba pārvaldība ietver arī ekonomiskos operatorus. Tas būtu otrais punkts, ko es vēlējos pieminēt. Mums ir jāuzklausa ekonomiskie operatori un arī NVO šajā jomā. Uh, Vienlaicīgi mums vajadzētu nodrošināt, lai šie ekonomiskie operatori arī ar mums sadarbotos. Mēs eh, nevēlamies, lai mēs eh, pieņemtu likumus, kas būtu paredzēti šiem ekonomiskiem operatoriem. Mēs vēlamies šos likumus pieņemt kopā ar viņiem. Un, protams, ka tas eh, sasaistās arī ar tādiem vienkāršākiem jēdzieniem. Varbūt tas izklausās tā mazliet pedagoģiski, uh, Gribu šeit pieminēt, piemēram, elektrisko zveju, eh, dažādu veidu tīklus, bet, ja mēs vēlamies eh, uzklausīt sabiedrības viedoklī, tad mums ir jāuzņemas atbildība un mums ir jārīkojas piesardzīgi. Mums šeit ir jāņem vērā zinātnieku atzinumi un mums ir jārīkojas arī uh, ar pilnu nopietnību. Mēs nedrīkstam kļūt par demagogiem. Mēs nedrīkstam šeit eh, darboties tā, lai tas eh, kaut ko iedragātu. Tagad esmu nonācis pēc ceturtā punkta. Nu, šeit īsnībā ir runa par jūras aizsardzību. Protams, ka šeit ir runa gan par sociāloģisko, gan arī ekonomisko priekšrocību, un mums ir jādomā par to, kā uzlabot uh, drošību jūrā, bet tas nav kaut kāds pašmērķis vai mm, kaut kas, ko mums vajadzētu darīt tikai darīšanas pēc. Tagad piektais punkts šajā desmit punktu sarakstā. Mums vajadzētu aizmirst par grūti saprotamiem terminiem, par tādiem terminiem, kurus ir grūti arī piemērot. Es esmu sapratis eh, to, un eh, šī izpratne man eh, radās tikai salīdzinoši nesen. No Mums ir jādomā, piemēram, par ilgspējīgu. Šis jēdziens ir aizņēmis ļoti daudzu zinātnieku un arī rūpnieku prātus. Mums vajadzētu saprast, ka saprast, ko tas īsti nozīmē, un jo īpaši mums vajadzētu saprast, kā to piemērot praksē. Mums ir jāliek uzsvers uz reāli sasniedzamiem mērķiem. Mēs nedrīkstam šeit iegrimt tikai terminos. Un tagad pāriešu pie sestā punkta savā sarakstā. Šeit ir runa par lēmumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz pārvaldību un resursu izmantošanu. Šāda veida lēmumi ir jāpieņem kopā ar attiecīgo jomu ekspertiem. Organizācijas, kas aizsargā vīdi, kas ir mm, aizņemtas ar dabas daudzveidīguma nodrošināšanu, un tas pats attiecas arī uz uh, zvejas pārvaldību. Mums ir vajadzīgi tādi instrumenti, kas uh, reāli darbotos. Mums ir jāstiprina gan reģionālās, gan arī globālās iestādes, un vajadzētu arī gūt labumu no jau ieguldītajiem pūliņiem. Šeit nav runa, teiksim, ka ja nav rezultātu, tad eh, tiesību akti ir slikti. Iespējams, ka tie vienkārši netiek labi piemēroti. Vajadzētu nodrošināt, lai vienādi noteikumi tiktu piemēroti visām flotēm, kas darbojas Eiropas Savienības teritorijā. Protams, ir jāatcerās, ka dabas aizsardzības standārti Eiropā ir ļoti augsti. Tas attiecas arī uz ilgtspējīgumu, un mums vajadzētu panākt eh, saskaņotību arī starptautiskā līmenī. Pretējā gadījumā mūsu flotes būs sliktākā stāvoklī. Eiropai būtu jākļūst par līderi, vedot sarunas ar um, starptautiskajiem partneriem. Vajadzētu panākt, lai visi partneri uzņemtos savus pienākumus, mm, ja ir runa par um, resursu ilgspējīgu pārvaldīšanu. Protams, ka zivsaimniecības politika saskaras ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Uh, pārmērīga zveja, klimata izaicinājumi un arī nelikumīga, nedeklarēta zveja. Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienība ir ļoti cīnījusies ar šo sērgu. Tas ir viens no jautājumiem, ar ko nodarbojas kopējā zivsēmniecības politika. Es gribētu pateikties komisijai, ka tā ir mobilizējusies un uzsākusi cīņu pret nelikumīgu zveju. Vajadzētu nodrošināt, lai visas zivis, kas tiek noķertas, arī nonāktu mūsu tirgos. Gribēju arī pieminēt zveju un akvakultūru. Kādu lomu vajadzētu spēlēt akvakultūrai mūsu zivsaimniecības politikā? Mums ir jādomā par pārtikas nodrošināšanu mūsu pilsoņiem, un šeit akvakultūra, protams, var spēlēt savu lomu. Uh, Vēlos runāt arī par transportu un par jūras zīļu izmantošanu, par uh, jūras piesārņojumu, par uh, klimata sasilšanu. Visas šīs idejas ir ļoti būtiskas. Mums vajadzētu nodrošināt labu okeānu pārvaldību. Tas ir būtiski visai cilvēcēji. Mums vajadzētu mobilizēties, lai mēs varētu izmantot jūras resursus. Vienlaicīgi okeāniem ir jāpaliek tīriem, tie vajadzētu būt produktīviem un nodrošināt arī uh, tiem aizsardzību. Jaurā, me gustaría. Un uh, tagad es uh, vēlētos uh, dot vārdu uh, komisijas pārstāvjiem. Eiropas komisija ir šīs konferences viena no organizētājām. Vēlos atgādināt, ka Katram runātājam tiek piešķirts laiks uz apmēram četrām minūtēm. Pirmais izteiksies Žoao Agiārs Mačado. Viņš ir Eiropas komisijas eh, jūrniecības un zivsaimniecības lietu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Paldies, Gabriel! Godājumi Eiropas parlamentā deputāti, komisārs Velaskungs, dāmas un kungi! Sākumā es vēlētos norādīt, ka mēs uh, uzskatām, ka šīs orga konferences organizēšana kopā ar Eiropas parlamentu ir ļoti svarīga. Tāpat arī es vēlos uh, pieminēt lielo jauniešu skaitu zālē. Arī tas, mūsuprāt, ir ļoti būtiski. Domāju, ka šādas konferences organizēšana Eiropas parlamentā ir uh, tāda kā prelūdija jaunas komitejas izveidēji parlamentā, komiteja, kas varētu nodarboties ar jūrniecības jautājumiem. Domāju, ka tas ir nākamā sasaukuma uzdevums. Tas noteikti nāktu par labu mums visiem. Es vēlētos arī pateikties tiem deputātiem, kas jau ir ieguldījuši pūliņu šādas komitejas izveidē, jo īpaši gribu pateikties Gezīnē Meisnerei un arī uh, uh, Santos kungam, viņi ir vienmēr uzsvēruši to, cik ļoti okeāni parlamentam ir būtiski. Vēlējos norādīt, ka okeāni un jūras ir vitāli svarīgi visiem šeit zālē, vienalga vai jūs dzīvojat pie jūras vai iekšzemē. Okeāni cilvēka dzīvībai, cilvēka izdzīvošanai uz šīs planētas ir vitāli nepieciešami, bet, protams, ka okeāni ir aizsargājami. Tiem ir vajadzīga daudz labāka aprūpē, pārvaldība un aizsardzība. Mēs, kā globāla kopiena, esam atstājuši okeānus novārtā uz ļoti ilgiem gadiem. Tad, kad pirms eh, četriem gadiem Eiropas komisija Eiropas un starptautiskajiem partneriem vaicāja, Vai viņi uzskata, ka pašreizējais okeāna pārvaldības ietvers ir efektīvs un gan adekvāts? Gandrīz visi aptaujātie atbildēja ar nē. Un šī negatīvā atbildē neizrietēja no mm, kopējās sistēmas, kas balstās uz ANO jūras tiesību konvenciju. Uh, Nav jau tā, ka šī struktūra būtu nepareiza, bet vēl ar vienu pastāv ļoti daudz trūkumu starptautiskajos instrumentos, tāpat arī ir vērojama ļoti liela neefektivitāte piemērošanas darbā, tāpat arī trūkst koordinācijas starp gadu gaitā izveidotajām iestādēm. Tikai ar spēcīgu starptautisku sadarbību, kas, protams, nav viens no populārākajiem, uh, Eh, tematiem mūsdienās mēs varēsim šo problēmu atrisināt. Kaut galā šī problēma ir milzīga un tai piemīt pārobežu raksturs. Mēs varēsim to atrisināt tikai tad, ja mēs eh, sadarbosimies un darīsim to valstu starpā. Kopš mēs uzsākām šo iniciatīvu, mēs esam sadarbojušies ar eh, komisiju un ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Šeit komisārs Velo un, uh, un Federika Mogherīni ir sagatavojuši īpašu dokumentu. Mūsu mērķis ir uzlabot pašreizējo situāciju. Ir pagājuši četri gadi, un uh, komisārs Velo jau savā uzrunā pieminēja, ka mēs pirmo reizi publicējam progresa ziņojumu par to, uh, ko mēs esam paveikuši, kas ir izdarīts un ko no tā, ko mēs eh, paši noteicām sev kā uzdevums pirms četriem gadiem, ir jau, uh, esam jau paveikuši. Šeit ir runa par dažādiem pasākumiem, tā skaitā arī zivsēmniecības nozarē. Es vēlētos sākt ar kādu ļoti svarīgu nolīgumu, kas tika pieņemts pagājušā gada oktobrī par arktisko zveju. Šis nolīgums aizliedz zvejot centrālajā Arktikas reģionā uz 60 gadiem. Šis ir uh, pirmais šāda veida pasākums starptautiskajā kopienā. Years, the... Tātad uz 16 gadiem ir aizliegts zvejot šajā reģionā, un šis termiņš tiks pagarināts vēl uz 16 gadiem, ja puses vienosies. Mēs esam ļoti cīnījušies arī pret eh, nelegālo zveju. Esam izveidojuši ļoti spēcīgus instrumentus Eiropas Savienības līmenī. Ar šo instrumentu mums ir izdevies mainīt ļoti daudzu mūsu partneru uz, uzvedību. Mums ir izdevies atbrīvoties no nelegāli zvejotām zivīm Eiropas Savienības tirgos. Tāpat arī mēs esam izveidojuši daudzus partnerības nolīgumus ar trešajām valstīm. Ša, šie nolīgumi ir kļuvuši par iedvesmu sabotu jaunai zivsēniecības politikai, kuras centrā ir ilgtspējība un zivju krājumu veselība. Šos jaunos principus esam iekļāvuši jau daudzos nolīgumos ar Mauritāniju, ar Maroku, ar uh, Gabo Verdi, Gvinēju Bisavu un šajos pēdējās paaudzes eh, līgumos esam iekļāvuši arī jūrniecības ekonomikas, jeb ilgspējīgas eh, zilās izaugsmes eh, nosacījumus. Tātad mēs ļoti iestājāmies par zilās ekonomikas attīstību. Par šo jautājumu ir ļoti liela interese, un šķiet, ka daži no runātājiem atklāšanas ceremonijā jau to pieminēja. Tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem. Zilo ekonomiku vienmēr vajadzētu skatīt kopā ar ilgtspējīgumu, tā lai mēs varētu izvairīties no kļūdām, kas ir pieļautas uz sauszemes. Eiropas Savienībai ir jābūt ticamai starptautiskā līmenī, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt ticamiem arī savā starpā. Šeit vēlētos runāt par to, kas jau ir izdarīts dalība valstīs parlamentā un pašā zilsēmniecības sektorā esam darījuši ļoti daudz, lai dzīvi krājumi Eiropas Savienības ūdeņos būtu ilgspējīgā līmenī. Protams, ka viss vēl nav paveikts, vēl ir vajadzīgs progress, bet pēdējos gados mums dzīvi krājumi nekad nav bijuši tik ilgspējīgi kā pašlaik. Redzu, ka esmu jau pārsniedzis sev atvēlēto laiku, un tāpēc vairs nerunāšu ilgāk, bet pagaidīšu, varbūt tiks uzdoti jautājumi. Vēlreiz paudīšu savu prieku par to, ka kopā ar parlamentu mums ir izdevies norganizēt šo pasākumu, un jau tagad priecājos par diskusijām. Paldies! Paldies, Žuau! Es zinu, ka četras minūtes nav nekas, bet mums ir, diemžēl, eh, jāievēro darba kārtība. Gribu aicināt visus runātājus nerunāt ilgāk par četrām minūtēm. Un eh, tagad došu vārdu Kristiānam Lefleram. Viņš ir Eiropas ārējās darbības dienestā ģenerālsekretāra vietnieks. Chair, um, and thank you to the European. Paldies priekšādātāji, paldies arī Eiropas parlamentam par to, ka tas ir norganizējis šo pasākumu. Paldies visiem, kas ir ieradušies. Man ir ārkārtīgi liels prieks redzēt, ka šī konference ir piesaistījusi tik daudzus pārstāvis no institūcijām, no pilsoniskās sabiedrības, no privātās sektora, no dažādām pētniecības un uh, zinātnes institūcijām. Es uzskatu, ka tas ļoti labi parāda, ka mums ir jāskatās uz šiem okeāniem visaptveroši. Mums nevajadzētu darboties atsevišķi pa nozarēm. Mums ir kopā jāuzņemas atbildība par risinājuma meklēšanu. Mums ir vajadzīgi droši, tīri un ilgspējīgi pārvaldīti okeāni. Meklējot šos novatoriskos veidus, kā pārvaldīt okeānus, Eiropas Savienība dod priekšroku um, pārsektoru pieejai, un šeit ir jāņem vērā uh, dažādas iniciatīvas. Šīs sadarbības pieeja ir, atjau, uh, ir, uh, ir iekļaut arī stratēģijā par uh, okeānu pārvaldību, kas uh, tika atjaunota nu pat 15. martā. Uh, Iepriekš eh, šī stratēģija tika pieņemta 2016. gada beigās. Eiropa ir ļoti aktīvi darbojusies pie šādiem multilaterāliem pārvaldības aspektiem. Mēs vēlamies, lai visi noteikumi tiktu īstenoti. Mums ir jāizpild arī regulatīvie trūkumi, mums ir jānodrošina labāka sadarbība un ir jāatrod jaunas iniciatīvas. Mēs esam pārliecināti, ka okeāniem ir jābūt starptautiskai prioritātei, tāpat arī tie ir jāiekļauj Eiropas Savienības ārlietu darbu kārtībā. Ņemot vērā lielo neskaidrību pasaulē, Eiropas Savienība vēlas būt racionāla un atbildīga spēlētāja, runājot par saviem principiem starptautiskā kopienā un sadarbojoties ar citiem. Tas iet roku rokā ar mūsu atbalstu uh, uh, starptautiskai kārtībai, kas balstītos uz noteikumiem. Tāpat arī mēs paužam savu atbalstu ANO 2030. gada ilgspējīgas attīstības starp kārtībai. Tas atspoguļojas arī Eiropas Savienības iekšējos uh, dokumentos, tātad globālā stratēģija par ārlietu jautājumiem. Arī šeit okeāni ir ļoti svarīgā vietā. Pēdējos trīs gados mēs esam runājuši arī um, divpusējos dialogos ar trešajām valstīm par okeānu problemātiku. Mēs eh, to darām tāpēc, ka mēs uzskatām, ka jūrniecības drošība ir priekšnosacījums attīstībai, darba vietu radīšanai, eh, drošiem tirzniecības ceļiem. Tāpat arī tā ļauj tālāk attīstīt uh, jūras un okeānu vīdi un ļauj nodrošināt eh, okeānu pārvaldību, domājot par eh, veselību un drošību jūras un okeānu vidē. Mans draugs Šoāo Mačādo nu pat pieminēja, ka Eiropas Savienība palīdz daudzām valstīm cīnīties pret eh, nelikumīgo zveju savās teritorijās, tā lai uzlabotu okeānu pārvaldību visur. Mūsu mērķis ir nodrošināt arī cīņu pret plasmasas piesārņojumu pilnīgi visur. Šeit mēs sadarbojamies ar ASEAN valstīm Dienvidu Austrumāzijā. Esam uzsākuši arī diplomātiskus kontaktus ar citām valstīm, lai aizsargātu um, Ārtikas un Antarktīdas reģionus. Mēs esam bijuši arī pionieri okeānu pētniecībā, esam uh, ļoti daudz investējuši starptautiskā pētniecības sadarbībā, tā skaitā te runa par satelītu monitoringu programmām, šeit grib pieminēt Kopernikus programmu. Mēs esam eh, strādājuši aktīvi pie tā, lai jūras un okeāni būtu droši gan Eiropas Savienībā, gan arī blakus tai. Esam strādājuši arī pie gariem a, eh, jūras a, eh, ceļiem. Te ir runa gan par um, Arktikas, gan arī citiem reģioniem. Esam arī strādājuši pie ANO jūras tiesību konvenciju piemērošanas. Esam to darījuši gan ar šiem divpusējiem dialogiem, gan arī dažādām konferencēm, ko jau pieminēju. Tas viss ļoti labi saskan ar ANO 2030. gada um, ilgspējīgas attīstības darba kārtību. Protams, ka ir arī tādi tūkstošgads attīstības mēģi, kas attiecas uz ilgtspējīgu jūru un okeānu resursu izmantošanu. Šie mērķi ir savstarpēji cieši saistīti, un progresu pie 14. mērķa mēs varēsim panākt tikai tad, ja strādās arī, strādāsim arī pie citiem mērķiem. Un šim mērķim ir ļoti liela nozīme. Mums ir jārīkojas aktīvi, lai nosargātu okeānus, un tieši tāpēc mums ir jābūt vēl ambiciozākiem un ir jāuzņemas lielāka iniciatīva. Uh, Mums ir jāstājas pretī šiem globālajiem izaicinājumiem, un mēs nedrīkstam atteikties no savas atbildības. Galu galā šeit ir runa par dzīvi okeānos un par okeānu izdzīvošanu. Te ir runa par cilvēku un mm, tautu izdzīvošanu. Te ir runa par visiem, kas dzīvo gan pie okeāniem, gan arī iekšemē. Uh, Visi uz mūsu planētas ir savstarpēji saistīti un atkarīgi no jūras un okeānu izdzīvošanas. Tieši tāpēc es gribu dzirdēt jūsu jautājumus un komentārus, jo mūsu mērķus varēsim sasniegt tikai tad, ja mēs nodrošināsim sadar sadarbību Eiropas un arī pasaules līmenī. The... Liels paldies, un tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Eh, un jūs varat izteikties maksimums trīs minūtes. Eh, saprotu, tas nav daudz. Bet eh, vispirms došu vārdu Hosei Ignācijau pārējām. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamies Gabriela Mato. Man eh, mīļākais komisārs Karmeno vēl ir tur, eh, lejā, un paldies par eh, darbu, ko dara okeāna saglabāšanas jomā. Vēlētos arī sveicināt kolēģi Gezīnu Maisneri. Un visbeidzot, es gribētu sveikt savu kolēģi um, Karlo Zamsu un uh, pārējos kolēģus, kas šeit ir, un Portugāles uh, direktoru no um, zivsaimniecības uh, ģenerāla direktorāta Eiropas komisijā. Um, mums uh, Portugālē ir senas tradīcijas un saistība ar okeānu. Uh, Uh, un paldies visiem parlamentā, kas strādā šajā jomā. Eiropas Savienība ir uzņēmusies atbildību saglabāt un ilgspējīgi izmantot okeānus un jūras un okeānu resursus. Tas viss ir iekļauts 2030. Uh, uh, gada programmā un Tad, kad es biju referents par šo tēmu 2017. Eh, gadā, eh, es vēlētos eh, runāt par trīs galvenajiem aspektiem, kas ir saistīti ar okeāniem un, lai saglabātu planētu zīlu, vidas aizsardzību, klimata diplomātiju un uh, zilo resursu saglabāšanu. Uh, Okeāns eh, neapšaubām ietekmē cilvēku aktivitātes gan pagātnē, gan tagad. Piemēram, eh, pārmērīga dzīvo resursu eksploatācija eh, kas attiecas uz zivju resursu saglabāšanu, lielā kontrole nav pietiekama. Ir jāizveido ilgspējīgas zvejniecības praksa, nevis tāda, ko vada alkatība ja okeāns joprojām, lai o, o, okeāns joprojām būtu pārtiks avots, uh, ir um, iespēja izmantot akvakultūru, un te ir svarīgi mācīties no labākās pieredzes un izvairīties no negatīvajām lietām, kas ir saistīts ar audzētām zivīm. Brexita sēkas arī tās ir e, jāņem vērā, jo mēs zaudēsim daļu Atlantijas ūdeņu teritoriju zivsaimniecībā. Zilā izaugsme ir svarīga lieta, bet es gribētu minēt arī pētniecību un enerģētiku. Svarīgi ir investēt tīrajās tehnoloģijās un tīrā enerģijā. Un e, tas nozīmē, ka jāturpina veikt pētījumi attiecībā uz okeānu potenciālu un investīcijas zilajā ekonomikā. Jo tas gal galā varētu samazināt CO2 izmēšus, kas katru gadu notiek atmosfērā un radīt pār par 500 tūkstošiem jaunu zaļo darbu vietu. Uh, Protams, eh, ka okeānu, ne visus okeānu ūdeņus eh, apdraud eh, naftas iegū jūrā, bet daudzas dalībvalsts tomēr turpina šo uh, eksploatāciju, un tas var radīt un ietekmēt klimata pārmaiņas. Eiropieši uh, ir apliecinājuši, ka vēlas pāriet uz zemu oglekļa ekonomiku un vēlas uh, Eh, lēnām pāriet eh, no, eh, atteikties no naftas iegūs jūrā. Runājot mm, par dabas aizsardzību, okeāni joprojām ir apdraudēti. Piemēram, varības vilnu mēslojumu nonākšana no lauksaimniecības okeāna ūdeņos, smago metālu nonākšana ūdenī, farmacētisko uh, produktu um, bez nonākšana ūdenī un, protams, arī jūras piegražošana ar plāstmas atkritumiem. Tas viss rāda ekonomiskos zaudējumus piekrasts kopienām. Mēs tagad esam izstrādājuši stratēģiju, lai izmantot, lai samazinātu vienreizēju lietomās plastikas, plastikas izmantošanu, un svarīgi ir um, šeit mainīt cilvēku uzvedību Mums ir jāpalielina eh, jūras piesārņojums savākšana. Jūras transports arī ietekmē globālo klimatu un gaisa kvalitāti, jo eh, rāda CO2 izmešus. Eh, ne tikai CO2, bet jāmin arī ir dažādi citas kaitīgās vielas, kā slāpekļa oksīds, sēra savienojumi un tam līdzīgi. Uh, Nemaz jau nerunājot par troksni, kaitīgo vielu noplūš, noplūdi e, okeānā, kas apdraud e, gan planktonu, gan e, lielos jūras dzīdi, zīdītājus. Un līdz ar to ir jārada moderna, mūsdienīga flote, kas varētu pārvarēt šīs grūsības. Klimata diplomātija, ekskluzīvās ekonomiskās zonas stiepjas 27 tūkstoši kvadrātkilometru garumā. Tā ir vislielākā eh, šāda veida zona pasaulē. Un tāpēc Eiropas Savienība ir jāturpina spēlēt eh, vadošā loma okeāna pārvaldībā. Un tas nozīmē atbalstīt pārmaiņas un būt eh, kā piemēram starptautiskajā jūrlietu organizācijā, kā arī uh, ANO konvencijā par uh, klimata pārmaiņām. Arktisks reģio, Arktikas reģions ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, šai zonai ir liels komerciāls potenciāls. Arktika eh, ir, protams, tā, kas savieno okeānus, bet tā ir jāsaglabā neskārta, jo to apdraud Mm, potenciālajie piesārņotāji, tankuģi, kas pārvada naftu un um, arī um, atomu lēdlauži. Mums ir jārūpējas par saviem ziliem ūdeņiem un ziliem resursiem. Paldies! Liels paldies, un tagad došu vārdu Ulrikai Radustai. Un, nu jā, trīs minūtes ir gandrīz neiespējami, bet. Uh, Nedaudz vairāk. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Okeāniem nav nek nekādu uh, robežu un mums tiek teikts, ka nevajag uh, būvēt nekādus uh, sienas un robežas, bet lai varētu aizsargāt zivju resursu, ir eh, svarīgi ilg, eh, ilgspējīgi organizēt zvejniecību, un tas prasa no mums kolektīvu rīcību, un te mēs nevaram rīkoties šauri nacionāli. Kādēļ Eiropa ir uzņēmusies šo uh, vadošo lomu? Atbildi ir vienkārša jo mm, bioloģiskās daudzveidības zaudēšana jūrā un jūras piesārņošana vājina eh, mm, jūras ekosistēmu un neļauj jūrai darboties eh, kā klimata regulētājam. Bet eh, pašlaik beidzot jūras piesārņojuma jautājums ir no, nonācis laikrakstu un mēdīju uh, virsrakstos. Paldies eh, Dievam! Cik daudz dažādu uh, plasmas mikloro daļiņu šobrīd atrod zivīs, kuras mēs ēdam? Nu, to neviens uh, pat nemaz nav uh, iespējams izvērtēt. Tālāk, kas notiek ar jūras uh, transportu un ņemot vērā starptautisko jūras politiku, uh, E, komisija ir uzlikusi par pienākumu arī starptautiskajā e, arēnā darboties arī Eiropas e, Savienībā pildīt savas saistības. Tas ir saistīts arī ar reģionālo konvenciju par jūras vidas saglabāšanu. Starptautiskajā līmenī koordinācijai ir īpaša nozīme, un svarīgi ir visos pasākums veikt globālā līmenī. Un ja mēs runājam eh, par eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem Barcelonas eh, konvenciju, dažādajām stratēģijām, kas ir saistīti ar dažādiem sektoriem, kurus tas viss skar, mums ir jābūt šādai te globālai pieejai. Un tāpēc mums ir jāspēj uh, atbildēt eh, par to, lai mēs neturpinātu ar dažādiem sintētiskiem materiāliem piesā, piesā, piesārņot jūru. Bet reizēm um, Deviņdesmit četri procenti no sīkajām piesārņojuma daļiņām, eh, kas nonāk jūras vidē, ir tādas, eh, kuras mēs varētu novērst bet eh, šeit mums ir jāizvirz noteikts eh, mērķis, eh, lai nodrošinātu mūsu planē, zilās planētas nākotni, lai nodrošinātu tās nākotni, nevis pieņemot jaunas likumus. Mums to pietiek jau tāpat bet gan uh, ar to, ka mēs beidzot īstenosim šos pieņemtos likumus un pieņemsim, uh, realizēsim arī noteikti sankcijas, pat ja tās ir uh, sāpīgas, lai jūra varētu uh, izdzīvot. Cilvēki to var izdarīt, un es to vēlos atbalstīt. Thank you very much. Lielas paldies, Ulrik. Paldies, ka iekļāvāties laikā. Un, nu, uzklausīsim ekspertus nozares pārstāvis, un pēc šīm prezentācijām sekos jautājuma atbilžu sesija, lai konferences dalībniekiem būtu iespēja padalīties um, viedokļos, apmainīties ar viedokļiem ar ekspertiem. Ekspertiem katram maksimums 5 minūtes laika. Vispirms dosim vārdu Stīvam Trentam no Vides tiesiskuma fonda. Lūdzu, 5 minūtes maksimums. Paldies! Uh, Labdien, dāmas un kungi! Paldies par uzaicinājumu šodien uzstāties, paldies par laiku un uzmanību. Izteikšos īsi, lai iekļautos piecās minūtēs, un tādēļ uzreiz pāriešu pie svarīgākiem jautājumiem. Zilā planētas sirds ir apdraudēta, tādēļ jārīkojas, un, lai atrisinātu šīs problēmas, ir jāuzlabo pārvaldība. Manuprāt, ir trīs svarīgākie veidi, kā pārvaldību uzlabot. Pirmkārt, es domāju, ka nevaru neminēt to, ka mums ir jārīkojas uh, saistībā ar um, okeāniem, bet tam paralēli ir jārīkojas saistībā ar klimatu kopumā. Eiropas Savienībai jārīkojas aktīvāk, lai globālais temperatūras pieaugums nepārsniegt pusotru grādu. Ir jāpāriet ātrāk uz atjaunīgo enerģiju, jāatsakās no mūsu atkarības no fosilā kurināmā un jāpāriet uz nulles oglekļa ekonomiku. Uh, Pretējā gadījumā būs katastrofa visur, un tajā skaitā arī okeānos. Otrakārt, aicinātu mūs koncentrēties to, ka nepieciešama jauna pasākuma, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību tālajās jūrās. Esam panākuši progresu attiecībā uz nacionālo ūdeņu aizsardzību, bet divas trešdaļas no okeāna, 95% tilpumā tālais okeāns šobrīd nav viss aizsargāts. Uh, Zinātnieki aicina aizsargāt vismaz 30% okeānu, ja gribam nodrošināt kaut kādus ieguvumus un um, gūt labumu. Lai to panāktu, Eiropas Savienībai, parlamentam, komisijai un dalībvalstīm ir jārīkojas, jāizmanto vadība, jāstrādā pie jau uzsāktiem pasākumiem sadarbībā ar ANO lai pārliecinātos, ka jaunais līgums, par ko notiek diskusijas, būtu satvers ekoloģiski pārstāvošam jūras aizsardzības tīklu mm, sistēmai attiecībā uz tālu jūru. Šī ir iespēja, kas mūsu paudzē tikai vienreiz dzīvē, vis, noteikti par prioritāti ilgspējīgu attīstību un noteikti uh, to, ka kaut kas nākotnē patiesībā arī mainītos un tiktu aizsargāts. Pēdējais aicinājums ir ar, saistīts ar caurskatāmību resursu pārvaldību okeānos. Operatori turpina iegūt gūt labumu no zvejsaimniecības uh, nozares, pārkāpjot noteikumus un netiekot atklāti. Ir jāpārliecinās, ka ir iespēja saprast, kurš ko dara, kad, ko un kā vienkāršas izmaksu ziņā efektīvas izmaiņas, kas mainītu zvejsaimniecības pārvaldības režīmu, nodrošinātu labāku caurskatāmību. Mēs jau šobrīd visu to varam panākt. Pirmkārt, piemēram, tas, ka mēs informētu svarīgāko informāciju par kuģu atļaujām un darbībām. Uh, tam būtu tālajoša nopietnā mm, ietekme uz uh, nelikumīgo uh, operatoru atklāšanu, un tas nebū, neradītu papildus izmaksas. Tas pats attiecas arī uz uh, globālu zvejas kuģu reģistru, ko Eiropas Savienība ir jau no sākotnējiem priekšlikumiem atbalstījusi. Re, reģionālās zvejasaimniecības um, pārvaldības organizācijas, uzņēmumu un nacionālās iestādes. Um, noteiktu, ka reģistrācijas numurs ir obligāts, tas mainītu visu sistēmu kopumā, bet izmaksas tam būtu minimāls. Un ļoti būtiski ir arī horizontāla pieeja, minerāļu ieguve jūrā, zvejsaimniecība ir jāatsakās no tā, ka reizēm ir iespēja izvairīties no. Uh, pārkāpuma atklāšanas, no sankcijām. Tas apdraud gan jūras drošību, gan cilvēktiesības, gan vides daudzveidību. Šajā kontekstā ir jārīkojas Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienība var pārliecināties, ka būtu atbildība, tātad operatori un valsts uzņemas atbildību par kuģiem, kas kuģo ar šo valstu karogiem. Caurskatāmība nav tikai vārdi, tie ir pasākumi, kas mums jau šobrīd ir pieejami, kur mēs varam rīkoties, un Eiropas Savienība tur varētu būt pionieris. Kopš izveidas Eiropas Savienība ir bijis spēks, kas strādā labā, labuma vārdā, globālā līmenī, bieži vien izmantojot uh, tirgus uh, tātad iespējas, lai panāktu labāku nākotni visai pasaulē. Esmu redzējis, kā komisija un parlaments uh, rīkojas globālā līmenī, cīn, cīnoties ar nelikumīgu zveju. Uh, Uh, visā pasaulē tagad nepieciešama identiska līderība, lai pilnībā īstenot Parīzes nolīguma mērķus un ambīcijas, lai panāktu jaunu ANO vienošanos attiecībā uz tāljūru un okeāniem izt, uh, un izskaustu nelikumīgas darbības, kas apdraud visus pārējos pūles un centienus. Paldies! Thank you very much, Steve. Paldies, Steve. Un, nu, vārds bijušai komisārai Marijai Damanakī, kas tagad pārstāv dabas aizsardzības Nature Conservancy struktūru. Lūdzu. Nav. No. Ok. Labi. Paldies. Paldies, Gabriela. Es jau nepat nu norādīju, ka kļūstot vecākai, grūtāk eh, runāt kājās stāvot, tādēļ esmu šeit zāles priekšā. Dārgais komisāri Vēla, priekšsēdētāja kungs, parlamenta deputāti, Maisneres kundze, liels jums paldies par to, kas man šodien šeit uzaicinājuši. Prieks atgriezties šajā ēkā un redzēt, ka Eiropas Savienībai klājas labi. Eiropas Savienība ir ne tikai dzīva, bet spēcīga, dzīvotspējīga, un vismaz tikpat uh, dzīva kā okeāni. Prieks! Prieks par to. Ceru, ka arī pēc nākamajām vēlēšanām nekas drastiski nemainīsies. Cerēsim, ka varbūt situācija pat uzlabosies. Turēsim īkšķus. Under any capacity here. Nu, man, protams, uh, es šeit um, Gribētu tikai teikt, ka pārstāvu lielu vides organizāciju, vienu no lielākajām pasaulē. Tā atrodas uh, ASV, Nature Conservancy. Strādājam 70 valstīs. Mums ir uh, okeāna programmas 26 valstīs, un par to gribēju jums stāstīt tādēļ, ka ceļoju pa visu pasauli kopš uh, atstāju Briselē, esmu visur pasaulē pabijusi. Tad, nu, mans sakāmais, varat uz to paļauties. Varu tikai teikt, ka lepojos. Visur, kur esmu nonākusi, esmu sapratis, ka Eiropas Savienība ir pirmrindniece ilg, okeāna aizsardzībā, pārvaldībā, ilgspējībā. Un visiem, jo īpaši jauniešiem, varu tik, un gribu tikai teikt, ka mums jālepojas par to, ko darām. Eiropas parlamenta deputāts šodien man atgādināja, ienākot zālē, ka pēdējā reize, kad es šeit ierados, pēdējā reizē mēs balsojām par Eiropas Savienības zvejsaimniecības politiku, kas tagad ir spēkā. Mēs darām. Uzklausīju jauniešus, kas ar mums runā, viņi teica, dariet kaut ko, mēs jau kaut ko darām. Esam kaut ko arī izdarījuši. Un komisārs Vella pats jau arī norādīja, Mēs strādājam. Tādēļ ir arī progress. Ar nepacietību gaidām nākotni un raugāmies tajā ar optimismu, ja Eiropas Savienība, bet te esam darītāji, varam darīt ko vairāk. Vai jādara kas vairāk? Jā, protams, jādara vairāk. Vai okeāni ir apdraudēti? Jā, ir arī klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņas ir daudz ko mainījušas, pasaulē griežas un iet priekš tik ātri, ka ir mainījušies spēles noteikumi kopumā. Frērkungs jau norādīja, ka ilgspējīgas attīstības 14. mērķis netiks īstenots, ja vien mēs to nesaistīsim ar citiem mērķiem. Klimata pārmaiņas ir milzīgi svarīgas. To var īpaši izcelt un gribētu atgriezties arī pie drauga Žoāla teikto. Teiktā ir nepieciešama starptautiskā sadarbība, lai visu paveiktu. Jā, Eiropas Savienība ļoti svarīga, bet nevaram neko paveikt vieni. Okeānam nav robežu, tas ir milzīgs resurss, tas ir liels resurss arī Eiropas Savienībai. Tādēļ var tikai teikt, ka starptautiskā sadarbība ir būtiski svarīga. Ieraugāmies nākotnē. Es runātu par trim mērķiem. Trīs galvenās idejas jums pārdomām. Varam kopīgi pie tām strādāt, un esmu pārliecināta, ka Eiropas komisija, Eiropas parlaments un Eiropa padome visi darīs, kas to spēkos. Pirmkārt, svarīgākais mērķis ir 30 līdz 30. Zināsiet šo mērķi? 30% okeāni jāaizsargā līdz 30. gadam. Tas būtu ļoti svarīgi ne tikai bioloģiskajai daudzveidībai, bet arī zilajai ekonomikai kopumā. Jo, ja, ekon, eh, ja okeāni nebūs labā stāvoklī, nevarēsim zvejot, nevarēsim atpūsties, turismu nebūs, neko nevarēsim darīt. Okeāna veselība ir mūsu veselība. 30 līdz 30 ir ļoti svarīgs mērķis. Otrs mērķis uh, - okeāna tāljūru līgums. Vairāk to minēju, šobrīd ANO tas tiek pārnāts, es sadarbojos arī ar ANO esošajā profesijā savā amatā. Tad es zinu, ka diskusijas notiek daudz ko daudz kas notiek, un Eiropas Savienība tur var uzņemties savu lomu. Eiropas Savienība var būt uh, pirmrindiece ar uh, labu līgumu, kas piemērotu piesardzības principus, lai zilās ekonomikas ek uh, aktivitātes uh, tiktu īstenots atbilstoši ilgspējīgas nosacījumiem, kā arī vērtējot, kas notiek reālajā pasaulē. Un vēl ir nepieciešama naudiņa. Kāds jau naudu minēja, manuprāt, jaunietis. Nauda ir ļoti svarīga. Es domāju, ka tas nav nekāds jaunums nevienam. Bet, lai aizsargātu okeānus, izmaksas ir. Un arī es to tagad saprotu. Jo šobrīd uh, publiskā finansējuma nav, šī mehānisma nav. Tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto sviras mehānismā finansējums, kas tiek novirzīts okeāniem, ir jau novatoriski uh, finanšu instrumenti, strādāja seišeļus salās nesen, tur pārfinansējām fondus, tika izveidota otrā jūras aizsardzības teritorija Indijas okeānā. Pavisam drīz došos uz Meksiku, tur atjaunojam teritoriju ap Kankūnu koraļus, rifs un vispārējo. Apdrošināšanas uzņēmumi piešķir prēmijas. Prēmijas, un tad atšķirības starp prēmiju un procentiem var tur tikt novirzīta. Ir nepieciešams inovācijas un prieks redzēt, ka DJ Mārē un komisijai ir inovācijas padomā. Viņa tā teica. Daudz kas mainās, prieks to dzirdēt. Nobeigumā teikšu, atsaukšos uz Moedas kunga teikto, viņš runāja par Silviju Ērlu, Silviju Ērlu, kas atrodas, dzīvo e, ASV, turpat, kur es. Uh, Viņš reiz teica, ka cilvēki ir jūras dzīvnieki. Tas bija grieķiski, un es teikšu, ka Platonam labāk sanāca to noformulēt. Platons teica, ka nākam no jūras, jo mūs tur, no turienes esam cēlušies, un jūrā arī atgriezīsimies. Un, uh, kas tad īsti nonāk jūrā, tad, kad uh, nomirstam, tur nā, nonāk mūsu pelni, esam uh, jūras radījumi, leposimies ar to, darīsim kaut ko jūru labā. Uh, Liels paldies par uzaicinājumu, prieks pie jums ierasties. Paldies, paldies, Marija. Nākošais runātājs Arni Martinsens, kurš ir ģenerāla direktora asistents. Eh, paldies, priekšsēdētāji, klātesošie komisāri. Es vēlētos eh, pārfrazēt eh, Fariekungas sacīto par to, ka šie ir manie cietētākie jautājumi. Dāmas un kungi, ja mēs vēlamies saglabāt eh, pārtiks ilgspējīgi, jūras ilgspējīgi visiem, mums ir jādomā pār šiem četriem būtiskākajiem jautājumiem, kurus ietekmē četri lieli faktori. Pirmais no tiem - iedzīvotāju skaita pieaugums. Un 2050. Eh, gadā zemes iedzīvotājs skaits var sasniegt 10 miljārdus. Otrais ir klimata pārmaiņas. Mēs visi izprotam to, cik eh, dramatiski ietekmi tām var būt uz okeāniem, uz mūsu vidas. Trešais aspekts ir bioloģiskā daudzveidība, kurā ir ļoti svarīgs jautājums, domājot par nākotni. Un ceturtais aspekts ir piesārņojums. Viss acīm redzamākais ir plastmasas, un vairums nāk šī piesārņojuma no avotiem uz zemes. Aptuveni 10% nāk no jūras un aktivitātiem jūrā, kā pamesti zvejas rīki un mēs šobrīd strādājam, lai varētu pārvaldīt šo jautājumu. Un manas uzskaitītie četri galvenie aspekti ir ar četriem tematiem. Viens no tiem ir sociāla-ekonomiskie jautājumi, un šeit es runāju par tiesībām, uz cilvēku tiesībām balstītas tiesības, it īpaši es domāju šeit par sabiedrības, par kopietnes uh, kopienas tiesībām, dzīvumu jautājumi. Puse no ļaudīm, kuri strādā eh, zivsaimniecības sektorā, ir sievietes un tālāk jaunieši. Jauniešu nodarbinātība, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Tālāk pasaulīgākas lietas, kas ir uh, kvalitatīva statistika, uz kuru mēs balstām mūsu lēmumus. Un ceturtais aspekts, ļoti būtisks, ir pārtiks drošums, kur mēs saskaramies ar dažādiem dažādām jaunām parādībām, to starp uh, eh, antimikrobu rezistence, kas skar gan mūs visus arī dzīvo okeānos. Un ceturtais aspekts, kurš eh, iekļauj visus trīs iepriekšējos, kas ir lielā plaisa starp attīstītajām un jaunatīstības valstīm. Četri lielie aspekti ir tāljūras zvejā neziņotā, neuzskaitītā zveja. Tas ir, tā ir kā nesadziedēta brūci, un ja mēs ar šo jautājumu netiksim galā, tad mēs nevarēsim tik galā ar pārējiem. Mēs strādājam un esam jau panākuši vienošanos, kā to norādīja tikko pirms manis ārējās darbības dienests, un esam guvuši atbalstu arī no Eiropas Savienības un no dalībvalstīm, piemēram, no Zviedrijas. Ļoti svarīga Eh, daļa šīs problēmas risināšanā ir reģionālās zivsemniecības organizācijas. Ja tās saņem pietiekam finansējumu, tad tās var darboties, bet diemžēl tikai neliela daļa saņem pienācīgu finansējumu, un šo aspektu mums ir jāmaina. Tālāk otrais aspekts ir ekskluzīvās ekonomiskās zonas. Tās, tā ir suverēno valstu prerogatīva. Pēdējo 25 gadu laikā mums ir iedevies eh, pavirzīties uz priekšu, ne tīpaši mm, ziemeļu puslodē, bet to nevaram teikt par dienvidu puslodi, kur lietas virzās pretējā virzienā un daļai tāpēc, ka zivsaimniecības kapacitāte ir pārcelsies no ziemeļiem uz dienvidiem. E, zivju krājumu stāvoklis neuzlabojas. Tas nav arī viss sliktākais, bet mēs nevaram e, pieļaut to, ka trešdaļa zivju krājumu cieš no pārliecīgas zvejas. Un šie abi aspekti, tāljūras zvejas un ekonomiskās zonas, mēs pamatā zinām, kas mums ir jādara. Vienkārši mums ir jāsāk to darīt, un mums ir vajadzīgi šim nolūkam resursi. Tālāk, trešais aspekts ir sarežģītāks un e, tās ir mūsu zilās kopienas, piekrastas kopienas, mazās zivsaimniecības, migrācijas kopienas, kur aptuveni 95% cilvēku dzīvo, kur strādā zivsaimniecības. Uh, industrijā puse no visas nozvejas, to veids 5% attīstīto valstu pārējo, otru pusi. Ar šo nozveju nodarbojas šie manis nosauktie 95%. Mums ir jāpanāk atbalsts un risinājums šim jautājumam. It īpaši mēs meklējam atbalstu arī no starptautiskajām organizācijām. Un ceturtais aspekts ir jautājums par to, no kurienes nāks piegāde, lai apmierinātu pieprasījumu. Mums būs pārtikai nepieciešams zīves, un vairums no tām nāks no akvakultūras. Un es uzskatu, ka saliekot prātus kopā, mēs varam lemt par tādām ražošanas sistēmām, kas ir ar mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi nekā šodien. Un mēs varēsim nākotnē tās dēvēt par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Arne! Un viss! beidzot došu vārdu Konateko runātājam uz piecām minūtēm. Paldies! Es vēlētos pateikties Eiropas eh, parlamentam par šīs konferences uzņemšanu un arī paust to, ka man ir liels gods uzstāties jūsu priekšā šodien. Es Eh, strādāju ļoti lielā kuģniecības un konteineru pārvadājuma kompānijā, kas ir bāzēta Niepolis ostā Itālijā, kā arī eh, lielā loģistikas uzņēmumā, kurš nodarbojas gan ar sauszemes, gan ar jūras un postu aktivitātēm. Un šeit ir viens no lielākajiem ekonomikas spēlētājiem Itālijā pārstāvēts, kā lielu svaru zilajā ekonomikā. Šodien jūrniecības sektorā un zilā ekonomika piedzīvo lielu pieaugsmi un arī jāatzīmē, ka tiek šajā ekonomikā pārstrādāti produkti, kas iepriekš tika vienkārši izšķērdēti, šodien tiek pār, pārveidot un pārstrādāt no jauna izmantojumos produktos. Tādā veidā mūsu sistēma var tikt pārveidot par ilgtspējīgāku. Atsevišķi mērķi ir sasniegti, šeit ir runa piemēram par sēru līmeņu samazināšanu, eh, kuģu degvielā no 3,5 līdz 5%, tāpat ir jāatzīmē, ka pagātne valdības politika nepietiekami investēja infrastruktūrās, kuras varētu uh, atbilst jūras transporta attīstības prasībām, e, kas būtu mazāk piesārņojošs, kā arī tika atbalstīti uh, ir, uh, e, sauszemes pārvadājuma veidi, kuri nākotnes paudzēm var izmaksāt dārgāk. Ir jādomā pār ilgtspējīgu attīstības sistēmu transporta Eh, kompānijas eh, sāk izmantot aizvien eh, rentablāks e, e, enerģētiskajā ziņā kūģus, tiek izmantoti alternatīvi degvielas veidi. Tāpat liela uzmanība tiek pievērstiem atkritumiem, kuri tiek izkrauti ostās. Es nosaukšu dažus piemērus no uh, savas eh, darba dzīves. Ir vairāki kuģi, kuri ir tikuši izveidoti, lai varētu būtiski samazināt organisko atkritumu apjomu. Šeit ir runa par praktiski 80%. Savukārt atlikušos var izmantot uh, Uh, mēslojuma vajadzībām. Tāpat daudzas ostas izmanto elektriskās sistēmas, nomainot uh, agrākos, agrāk izmantotos um, pacēlājus, kur izmantoja piesārņojošus uh, degvielas veidus. Nacionālajām un Eiropas Savienības institūcijām ir jāsadarbojas ar ostu uh, Uh, virsvaldēm, lai varētu veicināt enerģētiski rentablu uh, aprīkojumu izveidošanu, un arī jāmudina kuģniecību kompānijas izmantot šādus ostu infrastruktūras. Uh, politikā ir jādomā par avangardiskām valsts sistēmām, pie pilnībā elektrificētiem dokiem, par uh, Eh, savienojumu sistēmām ar ehm, pārējo teritoriju. Itālijā ir iesākti valsts iepirkumi, lai veidotu saž, eh, LNG terminālus. Tāpat neaizmirsīsim to, ka jūras transportā lielie ekonomiskie spēlētāji investē ievērojamas summas un, manuprāt, vajadzētu ar viņiem strādāt, lai meklētu tehnoloģisks risinājums zilās ekonomikas interesēs. Jau izskanēja tas, ka zilā ekonomika ir ļoti svarīgs temats Eiropas institūcijām. Un mums ir jāstrādā pie šiem aspektiem visiem kopā, bet man ir pienākums ņemot šo vēsturisko nedēļu manai valstī, cieši palūkoties uz to, kādas ir Ķīnas iniciatīvas. E, e, un e, kādus risinājumus tā piedāvā, kā jauno zīda ceļu paturēsim prātā, ka Ķīna piedāvājot ļoti lētu darba spēku ir uh, Eh, varējusi pārņemt daudzas tehnoloģijas, eh, un Ķīna ir ievērojami uzlabojusi savu ražojumu pievienoto vērtību, un šodien tā ir pasaulē redz eh, savu vietu ar vēl sofistiskākām tehnoloģijām nekā pārējā pasaulē. ir aptuveni 120 divpusējie e, nolīgumi noslēgt ar Ķīnu, lai atjaunotu jauno zīda ceļu. Un tādā veidā, sadarbojoties ar valstīm, kas ir parakstījušas vienošanas ar Ķīnu, nozīmētu E, konkurētspējas zaudēšanu uzņēmumiem, kur atrodas šajās valstīs. Un tas e, notiek laikā, kāda Eiropas savi, e, Savienība aicina strādāt pie zilās ekonomikas attīstību. Nav nejauši, kā tāda valsts kā Grieķija ir cedējusi Ķīnai savas galvenās ostu infrastruktūras un atsevišķas no valstīm, kuras bija proje, jaunā zīdceļa projektam pievienojušās - Pakistāna, Sierra Leone, Bangladeša ir pārliecīgo parādu nastas dēļ šo infrastruktūru sakarā ir atteikušās. Un, beidzot, šīs valstis ir uzgriezušas muguru Ķīnas jaunā zīdceļa projektam. Un es ceru, kā pārliecināts Eiropietis, ka Eiropa būs un paliks vienota un meklēs eh, politisko kapacitāti un spēku, lai varētu pat īstenot visas nepieciešamās darbības eh, izšķirošajos cīniņos eh, zilē ekonomikā. Paldies visiem runātājiem, un tagad mēs pāriesim pie E, debatēm mēs esam iekavējuši. Tas nozīmē, ka es slikti vadu sanāksmi, jo neprotu pārtraukt runātājs, bet mēs pārēsim tagad pie jautājumiem un atbildēm. Un tie, kur vēlas izteikties, e, paceliet roku, sagaidiet, ka jums tiek dots vārds un arī lūdzu uzdot e, konkrētus jautājumus, lai nebūtu plašas refleksijas par to, ko varētu darīt, stādieties priekšā un kuram paneļdiskusijas dalībniekam ir jautājums paredzēt. Un e, vispirms dodu vārdu Giuseppem Skjonti no Nova Nik. All attendees. Paldies, priekšsēdētājs. Jauka pēcpusdiena visiem klātesošiem, jo īpaši jaunajiem gados. Paldies roži, organizētājiem. Es esmu Giuseppe Vantu. TNT, esmu inženieris un šobrīd strādāju uzņēmumā, kas uh, izpēta iespējas, kā varētu aizstāt uh, zivju un gaļu produktus, jo šo produktu patēriņš uh, ļoti noplicina resursus. Eirobarometra nesen tikko kā publicēja pētījumu, kas ir ļoti biedējošiem datiem, ka mēs uh, iznīcinām vairākas sugas, eh, piesārņojam planētu ar ārkārtīgi daudz plasmasas. Un, kaut gan planēta Zeme eksistē jau vairākus miljardus gadus un cilvēks tikai pāris miljonus, mēs esam milzīgs apdraudējums Zemē. Mēs saskaramies ļoti lieliem izaicinājumiem, kā arī pienākumiem, un taču mums piestāv ar, piedara arī vislielākās iespējas. Mēs varēsim tikt uh, atcerēti kā pirmā paudze, kas e, cīnās pret klimatu pārmaiņām. Un runājot par mūsu bērniem, es aicinu visus aktīvi reaģēt, pirms mēs sasniegsim 10 miljārdus cilvēku uz plan, šīs planētas Eiropas Savienībai ir jānodrošina finansējums labākām tehnoloģijām, inovācijām. Mums ir pieejamie resursi, lai to varētu izdarīt un aizsargāt arī mūsu okeāns. Vai jūsuprāt, Eiropas Savienība var būt galvenais uh, spēlētājs, lai veicinātu šādas inovācijas? Mēs kā cilvēki spējam šeit darboties, mēs esam veiksmīgā stāvoklī, lai to darītu. Paldies! Paldies! Mēs tagad apkopusim jautājumus. Lūdzu, nosauciet vārdu un savu vietas numuru. paldies. Šī lieliska konference mums ir jārunā par skābekli šajā sakrībā, jo tas ir nepieciešams izdzīvošanai. Un uh, iespējams, ka ledāji arī glabā lielus skābekļu krājumus. Šeit trūkst pētījumu, īpaši arī kā var iegūt uh, skābekli no okeāna resursiem. 248. vietā sēž. Pierre Dumoulin, je... Mani sauc Piers Dimulēns, esmu no vietējās komitejas Briselē. Ļoti žēl, ka mēs e, neesam runājuši par visu to munīciju, kas ir nogremdēta mūsu jūrās, Baltijā, Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā pie Knokas, pie īrijas. E, ir bijuši jau nelaimes gadījumi pie Dānijas. Dāņu zvejnieki ir tik lielā mēlā skarti, ka. Uh, Eh, viņiem uz zvejas kuģiem atrodas eh, antidotu komplekts. Eh, tāpat ir bijuši jāglāb cilvēki, kas ir saindējušies ar iprītu, savukārt Somija, guldot Nord Stream 2 gāzes vadu, ir saskārusies ar lielu nogremdētās munīcijas daļu. Tāpat arī pie Bari ir atrastas toksiskā munīcija, pie Japāna šobrīd Japāņi vienīgie strādā, lai varētu atgūt uh, nogremdētās munīcijas. Es nedru, eh, nerunāšu par to, kas notiek Savienotajās valstīs, eh, lai ar to strādā Trumps. Uh, bet es domāju, ka Eiropai pilnīgi noteikti, ja mēs nevēlamies, lai būtu pārāk daudz problēmu, ir jāpasteidzas. Viens no eh, Maskavas eh, institūtiem ir veids pētījumu, ka ja daļa neliela daļa no šiem nogremdētajiem materiāliem tiek izvilkti no jūras, tas nozīmē ārkārtīgi nopietnas sekas. Es domāju, mums ir jārīkojas. Atkārtoju turpin priekšsēdētājs, lūdzu, uzdodiet jautājumu, nesniedziet plašus skaidrojumus, jo mēs nevarēsim uh, uh, dot vārdu nevienam. Eh, Kam es dodu vārdu, lai atbildētu uz pirmiem trim jautājumiem? Paldies, atbildēšu uz pirmo, kas tika uzdots. Mēs jau tagad komisijā strādājam apvārsnes 2020 ietvaros, īstenojot pētniecību okeānos, un tas, ko jums varu paziņot, kā jau tas tika pieminēts ievadu uh, runā, ko minēja Makado kungs, jaunā apvārsnes Eiropa programmā mēs paredzam komisijas piedāvāto budžeta līdzekļu pieaugumu un mēs pieprasam konkrēti īstenot misiju tieši saistībā ar okeāniem. Tas būs pirmais šāds rīcības veids, un tas ir saistīts ar komisāra Fela un Moedas uh, iniciatīvu, kā arī attiecīgo dienestu sadarbību, un arī mans kolēģis Pakēkungs, kas šeit ir telpā. Pie viņa jūs varat vērsties par detaļām, bet šī ir pirmā reize, kad mums būs pētniecības programma. Uh, kas, manuprāt, ir atzīta visā pasaulē kā viena no lielākajām pētniecības programmām, un mums būs īpašas misijas eh, paredzētas okeāniem. Yeah. Vai būtu vēl kādi komentāri? Lielums. Es gribētu runāt, uzdot jautājumu 248. vietā sēdošam. Jūs runājat par toksiskām munīcijām, bet jūrās, okeānos ir nogremdēts daudz kas vairāk. Ir arī kodola atkritumi. Manā valstī, Portugālē, šobrīd tiek atrastas mucas ar toksiskām vielām, kuras nāk no uh, kodolspēkstacijām. Par, arī par to ir jārunā, un Eiropas parlamentā vairāk kārtīgi esmu pār šo jautājumu runājis. Šeit nav runa tikai par toksisko munīciju, kas ir nogremdēta klusi okeānā, bet arī pie mūsu krastiem ir ļoti nopietnas problēmas. Un arī, ja mēs runājam vēl par citām emisijām, tad, mēs, tad mums būs ļoti ilgi par to visu jārunā. Komentāri Marija Damanaki. Yes. I would like just to say that Vēlējos tikai pateikt to, ka šim kungam ir taisnība. Mums nav pietiekami daudz uh, zinātnisko pierādījumu un novērtējumu, kas sasaistītu klimatu pārmaiņas ar šo atkritumu depozēšanu. Mums ir ļoti daudz uh, zinātnisko pētījumu par uh, piekrastes situāciju, dažādi pētījumi par to, kā tiek ietekmēti rifi. Taču uh, Mums trūkst uh, pētījumu par tāljūrām, par to, kā šeit notiekošā rīcība ietekmē klimata pārmaiņas. Ja mums būtu šādi zinātnisko pierādījumi, tas būtu, tie būtu labi argumenti. Cerams, ka universitātes un institūti izmantos uh, tikko kā žā minēto. Paldies! Paldies! Lūdzu, Ulrike. Es arī gribēju izteikties par šīm toksiskajām vielām kur uzdevu jautājumu 248. sēdvietā sēdošais. Es nāku no Šlesvigs Holsteins savā valstī, netālu no Baltijas jūras, un mūsu reģionālās politikas ietveros, federālās valdības ietveros, mēs e, par šiem jautājumiem diskutējam jau kopš e, vispār nodarbojos ar politiku, un kā jūs redzat no maniem sirmajiem matiem, tas ir diezgan ilgs laiks bijis, un es vienmēr uh, varu pateikt tikai to, ka nekad nepietiek naudas, neatkarīgi no tā, cik daudz uh, cik liela ir problēma, viens departaments uh, noveļ vainu uz otru un apgalvo, ka trūks naudas. Tādēļ es priecājos par jebkuru protestu, par jebkuru skaļo kliedzienu, kas ļoti skaidri parāda, ka mūs, mūs līdzekļi jāiztērē daudz saprātīgāk. Es jūs pilnībā atbalstu. Mums ir steidzam kaut kas jādaras. Mēs nevaram sagatavot zvejsainiecībā pienācīgus likumus, ja pēc tam zvejnieki nevar zvejot, jo zivs vienkārši ir pilnībā saindētas. Lielas paldies, atvainojos, taču mums diemžēl vairs nav laika uzdot jautājumus un atbildēt, jo mēs ļoti gari runājām. Tādēļ mums ir jādod vārds mūsu otrā paneļa dalībniekiem virzībā uz veselību, tīrām jūrām un okeāniem. Lielas paldies par jūsu izpratni, par dalību šai, šajā pirmajā panelī. Lielas paldies visiem!